Dear President, Mrs. Costa, Vice Presidents. Priekšsēdētāji, vicepriekšsēdētāji, Godātie deputāti, dāmas un kungi, man ir ļoti liels gods būt jūsu vidū šovakar. Šodien vairāk nekā agrāk ar jums, Eiropas parlamentu un deputātiem, mēs veidojam jauno Eiropas komisiju. Pirms es prezentēju savu vīziju par savu portfeli, es vēlētos dažos vārdos paskaidrot, kādēļ esmu priecīgs būt šeit kopā ar jums. Strādāt komisāra amatā nozīmē būt Eiropietim. Tas nozīmē pārstāvēt Eiropas intereses un nevis kādas citas. Būt komisāram tas nozīmē kalpot Eiropas pilsonim. Es nevaru iedomāties, kāds varētu vēl būt lielāks gods kā vien atbildēt uz šo aicinājumu. Jūs zināt, es zinu, ka attiecības starp Eiropas Savienību un Ungāriju ir šķēršos ļoti sarežģītus periodus. Mūsu viedokļi šķēlušies par ļoti svarīgiem jautājumiem. Mēs esam ļoti ilgi un skaļi strīdējušies. Taču viena no Eiropas Savienības labākajām uh, priekšrocībām ir tā, ka tā sniedz telpu apmainīties viedokļie, viedokļiem un risināt strīdus atklāti, demokrātiski, miermīlīgi. Un arī, um, lai cik atšķirīgi būs, būtu mūsu viedokļi, tā, tie dara mūs spēcīgākus mūs gala beigās vieno tās pašas Eiropas vērtības. Uh, Cilvēka cieņa, brīvība, demokrātija, vienlīdzība, tiesiskums, kā arī cilvēktiesību ievērošana. Šīs ir tās vērtības, kuras man dziļi un personīgi ir ļoti svarīgas. Šovakar es vēlos uh, dalīties ar jums uh, manā vīzijā par izglītību, kultūru, jauniešiem un pilsonību. Vēlos par, runāt par to, kā darbu um, mums ir jādara kopā. Ja jūs lasāt dažus uh, um, laikrakstus, varētu rasties iespējas, ka šis portf portfels nav nemaz tik um, steidzams un svarīgs, bet es tam nepiekrītu kas var būt vēl uh, steidzamāks kā mūsu jauniešu nākotne, kā jauniešu uh, nodarbinātie, kas dažās valstīs sasniedz 50% kas ir vēl svarīgāks, kā nodrošināt labāku dzīvi turpmākajām paaudzēm, kas var būt vēl dārgāks Eiropas Savienībai kā tās kultūra un identitāte kas varbūt svarīgāks par kultūras un radošajām industrijām. Kas tad ir Eiropa, ja ne dalīta, um, dalīts mantojums, kopiena, kas uh, piekrīta vienām vērtībām. Gudētie deputāti, es uzskatu, ka mūsu portfēlis ir tikpat svarīgs kā jebkurš cits. Ja mēs vēlamies nodrošināt ilgspējīgu, godīgu ekonomiku, mums ir jāsāk ar izglītību, mums ir jāsagatavo jaunieši tādai pasaulē, kas ir daudz kulturāla un ļoti strauji mainīga. Ja mēs vēlamies, lai mākslinieki un radītāji rastu jaunas, ja, jaunu publiku, Eiropā un pasaulē mums ir jāsniedz viņiem iespējas izdzīvot uh, digitālajā pasaulē. Izglītība, kultūras, sports, pilsoņu līdzdalība, uh, norāda uz to, ka mēs uh, neesam ekonomiskie, uh, tikai ekonomiskie resursi, mēs neesam kādas mašīnas sastāvdaļas, mēs esam cilvēki un mūsu galvenā vērtība ir attiecības. Mēs varam būt efektīvi tikai tad, ja mēs sniedzam ieguldījumu, lai radītu ko lielāku kā tikai mūsu pašus. Mūsu politikas galveno kārt tiek īstenots nacionālā, reģionālā un mm, vietējā līmenī pēc iespējas tuvāk pilsoņiem, un tam tas tā ir arī jābūt Taču es arī mm, piekrītu tiem, kuri uzskata, ka Eiropas Savienība var un tā ir jāspēlē vadmaņa loma. Dalību valstīm un iesaistītajām pusēm ir jārisina steidzami izaicinājumi, ko mēs visi atzīstam. Es gribu modernizēt mūsu um, izglītības sistēmu visos līmeņos. Es uh, vēlos nodrošināt, lai uh, pasniedzēju darbs būtu motivēts un atzīts visā sabiedrībā kā arī, lai skolās un universitātēs tiktu izmantots jaunākās tehnoloģijas un jaunākajās mācību un mācīšanas metodas. Vēlos, lai mēs sasniedzam Eiropa 2020 stratēģijas mērķus, lai vairāk e, studentu beigto augstskolas un mazāk būtu to, kas agri pamatskolas. Gudātie kolēģi, manas prioritātes nākamajiem pieciem gadiem ir ļoti skaidras. Vispirms mums uh, izglītība ir jānoliek Eiropas Savienības izaugsmas un nodarbinātības plāna centrā. Tādēļ Žanklots Junker arī, Junkers arī aicināja atbalstīt investīcijas pakotni, kas, ko viņš prezentēs trīs mēnešus pēc tam, kas stāsies amatā. Šodien es apliecinu jūs priekšā, kā es strādāšu, lai sasniegtu šo mērķi ne tikai tagad, bet katru gadu, kad komisija nāk klājā ar ikgadējām dalībvalstu specifiskām rekomendācijām. Tas nozīmē, ka ir jāizdara spiediens uz mūsu valdībām, jāinvestē pasniedzējos. Uh, tehnoloģijās ir jāmodernizē arī mācību metodas un mācību programma. Pat ja dalību valstīm ir jāsved kārtībā valsts finanses, ir absolūti vitāli, lai tās aizsargātu savas investīcijas arī izglītībā un apmācībā. Otrakārt, vēlos nodrošināt arī to, lai kultūras un kreatīvās industrijas varētu uh, plaukt uh, digitālā pasaulē. Eiropa ir flagmanis uh, kreatīvajā nozarē. Mums ir jābūt uh, lepniem par to. Šodien apliecinu, ka nevienas tirzniecības sārunas, eh, jebkur pasaulē neapšaubīs kultūras eh, lomu. Un šeit vēlos citēt Žanklodu Junkeru. Mēs neuparēsim Eiropas kultūras daudzveidību brīvā, uz brīvās tirzniecības altāra. Varu apliecināt arī, ka jebkāda reforma, kas attiecas uz autoru tiesību sistēmu, ne tikai veicinās arī mākslinieku un redītāju profesijas, bet arī veicinās kultūras daudzveidību kas ir mūsu Eiropas internetas centrā. Es nodrošināšu arī to, lai Eiropas rīcība respektē arī mūsu kultūras specifiku, kā to prasa arī līgums. Treškārt, vēlos, lai mūsu universitātes kļūtu par labākajām pasaulēm jo šīs ir Eiropas visdārgākās institūcijas. Universitātes ir mūsu sabiedrības pīlāri. Viņi ir, viņas ir vitāli savots inovācijām. Centrāla Eiropā pirms 89. gada universitātes bija brīvības bastioni, kas eh, uzturēja dzīvu brīvo domu. Un šodien arī mums ir jāatvers uh, pasaulē. Daudziem vēl ir jāpiemērojas sociālām un ekonomiskām izmaiņām. Vēlos apliecināt, ka Eiropas komisija izmantos visus tās rīcībā esošos rīks, lai modernizētu universitātes, lai izveidotu jaunas attiecības ar plašāku sabiedrību. Vēlos arī runāt par zināšanu trīstūri izglītība, pētniecība, uzņēmēja darbība, lai mēs veidot īstu partnerību. Mēs turpināsim investēt arī Eiropas Inovācijas tehnoloģiju institūtā EIT un arī Marijas Kludovska Kūrī uh, aktivitātēs. Šis institūts ir ļoti svarīgs projekts, kas jau maina to, kā mēs domājam par inovācijām. Mēs esam ļoti pateicīgs arī par parlamentu atbalstu šim institūtam. Un tagad strādāsim kopā, lai padarītu to um, ļoti veiksmīgu izplat, izplat, izplatoties aktivitātes visā Eiropā. Uh, Arī kopīgās pētniecības centrs būs Eiropas politikas centrā. Labai politikai ir nepieciešama pētniecība un uh, pierādījumi, un līdz ar to šis centrs arī būs visas politikas uh, sfēru centrā. JRC ir arī brīnišķīgs uh, Um, centrs, uh, kur mēs varam uh, radīt jaunas idejas, gribētu, lai mēs visi to izmantotu. Kolēģi, ceturtā prioritāte. Es strādāšu cieši ar Marianu Tīsenu, komisāru, kas ir atbildīgi par nodarbinātību sociālajām lietām, tā lai mēs kopā darītu visu iespējamo un apkarotu jauniešu bezdarbu. Es zinu, ka Eiropas Savienība ir tikai viena daļa no risinājuma. Ļoti daudz smaga darba ir jāpaveic pašām dalību valstīm, taču es ļoti spēcīgi atbalstīšu Um, cik vien varēšu un cik kompetenci to ļaus, lai atbildētu uz uh, uh, šiem izaicinājumiem. Es domāju, ka kopā mēs tiešām varam progresēt ar jūsu atbalstu. Arī es raugos dalību valstīm, kas varētu palīdzēt jauniešiem integrēties darba tirgu. Mēs to sasniegsim, modernizējot izglītības un apmācības sistēmas tā, lai uh, viņi varētu atbalstīt 21. gadsimta darba tirgu, atbalstot garantiju. Ja kā arī finansējot jaunas partnerības starp universitātēm, apmācības koledžām un uzņēmējiem, uzlabojot arī prākšu kvalitāti un visbeidzot arī sniedzot jauniešiem visas uh, iespējas, izmantojot arī neformālās mācības metodas ārpus uh, klases. Piektā prioritāte vēlos, lai arī Eiropas jaunieši būtu mūsu politikas centrā. Eiropas jaunieši tagad ir uh, bezprecedenta izaicinājuma priekšā. Ekonomiskā krīze ir ne tikai palielinājusi bezdarbu hronisko slimniņos dažādās valstīs, ir arī radīti uh, jauni jautājumi par to, kādu lomu spēlē jaunieši mūsu sabiedrībā. Daudz jaunieši tagad labāk informēti un arī uh, ir. Um, labāk sazinās savā starpā pateicoties uh, sociālajiem mēdījiem. Taču nevienmēr viņiem ir spēcīga politiskā balss, lai varētu viņi noteikt uh, savu nākotnes, to vēlos mainīt. Izmantosim struktūrēto dialogu kas jau ir pierādījis savu vērtību, bet es uzskatu, ka mums ir jāiet tālāk uh, par tradicionālajiem, uh, labi organizētajiem partneriem, un jāmazina trūkumi. Vēlos izveidot jaunas platformas, kas ļaus arī Uh, sazin, iesaistīt vienu miljonu jauniešu turpmāko piecu gadu laikā, un tas būs ļoti nopietnas izmaiņas uh, līdzdalības demokrātijā un ar uh, parlamentu palīdzību es eh, centīšos iesaistīt pēc vairāk jauniešu. Sastā prioritāte vēlos arī atjaunināt mūsu izpratni par Eiropas pilsonību. Eiropas pilsonība ir vairāk nekā daži vārdi līgumā. Eiropas pilsonība ir vairāk nekā viena pase, kopīga pase. Eiropas pilsonība ir vairāk nekā tikai papildinājums mūsu nacionālajai pilsonībai. Es vēlos, lai Eiropas pilsonība būtu kas tāds, ar ko mēs dzīvojam, ko elpojam. Kaut kas, kas uh, bagātina mūsu ikdienu, kas tāds, kurai ir jābūt Eiropas identitātei, kas ļoti labi sasaucas arī ar citiem uh, mūsu personības aspektiem. Un man portfēlis ir tas, kur vislabāk sāk to darbu. Izglītība, jauniešu kultūra un sports. Uh, politika, programmas, kas ar to saistīts, veido pilsonību un piederību. Mūsu programma Eiropa pilsoņiem arī sniegs vairāk informāciju par Eiropas kopīgo vēsturi, mūsu kopīgām vērtībām. Mēs palīdzēsim cilvēkiem arī saprast, ko Eiropas Savienība dara viņiem. Uh, Jūs neatradīsiet vārdu sports un daudzvalodība mana portfeļa nosaukumā, bet arī šie aspekti ir ļoti svarīgi. Un es esmu ļoti lepns, ka esmu atbildīgs par šiem aspektiem. Pirmoreiz Eiropas Savienības budžetā Eiropas. Uh, um, sporti, sportam tiek paredzēts 300 miljonu eiro, lai aizsargātu jaunos, atl, at, jaunos sportistus, aizsargātu bērnu tiesības, cīnītos pret dopingu un tam līdzīgi. Pateicos parlamentam un komitejai par to, ka tiek, tiek izveidota Eiropas sporta nedēļa. Varat rēķināties ar manu atbalstu. Nākamnedēļ mēs arī organizēsim šo Eiropas sporta nedēļu. Veicināsim arī valodu apmācību, lingvistisko daudzveidību. Esmu lepns apliecināt, ka mums šeit ir ļoti spēcīgi lieliskie rīki. Mūsu lieliskā programma Erasmus Plus uh, nosaka, ka Valodu apmācība, valodu daudzveidība ir viena no galvenajām šīs uh, programmas prioritātēm. Mēs veicināsim visu Eiropas valodu izplatību, vienalga, cik cilvēki arī runā šajā attiecīgajās valodās. Mūsu fundamentālo tiesību hārta aicina mums ievērot valodu daudzveidību, strādāšu rokā ar Timerman kungu, lai nodrošinātu, ka šī hārta tiek. Uh, piemērota, ko tātie deputāti es uzskaitīju dažus lielisks un neizmērojams izaicinājums, lai atbildētu tiem, man ir nepieciešams jūsu atbalsts. Pat ja mums izdosies progresēt, visus konkrēts rezultāts neredzēsim. Gluži tāpat kā vīdus laiku katedrāļu arhitektu, mēs uzreiz neredzēsim lielā darba rezultātus, bet esmu gatavs strādāt un es ceru, ka man pievienosieties. Un noslēgumā optimisms. Es domāju, ka mums jābūt visiem iet kopā. Erasmus Plus ir viena no svarīgākajām programmām. Erasmus arī atspoguļo mūsu spēcīgākās vērtības, atvērtību mobilitāti, kā arī vēlmi saprast mūsu kaimiņus. Vairāk nekā jebkura cita programma tā palīdz mums arī veidot Eiropas identitāti, kas tik ļoti ir nepieciešama Eiropas Savienībai. Man ir tas gods uh, uzņemties atbildību izvedot jauno programmu Erasmus Plus. Vēlos strādāt, lai mēs strādātu kopā un rastu finansējumu šai programmai. Jūs zināt, es zināt. Es zinu, ka mēs nevaram arī skaitīt mūsu finansējumu. Arī šī gada sākumā uzsākām jaunu programmu, ir jānodrošina, lai tā sasniedz cilvēkus, eh, kas strādā, mācās arī citās valstīs. Nu, kolēģi, eh, šīs ir manas prioritātes turmākajiem pieciem gadiem. Mums ir vēl daudz darāmā, bet tas ir mūsu pienākums attiecībā uz pilsoņiem un vis, galvenokārt jau jauniešiem. Man ir, būs tas gods kalpot Eiropas idejai. Man būs tas gods arī tikties ar komiteju parlamentu, kā Eiropas komisāram, kā jūsu komisāram. Mēs kopā visi varam paveikt lielas lietas, tad sāksim strādāt. Paldies! Thank you.